breakfast. <laughs> uh, could, I, could I ask everyone to take their seat? Lūdzu, ieņemiet savas vietas, un sāksim darbu. Uh, our, uh, president, uh... Hmm. Mūsu priekšstādātājs Alans Ramasūrs ir aizņemts ar vecāku pienākumiem. Līdz ar to nevar uh, būt ar mums, tādēļ es būšu priekšsarētājs pēcpusdienas sanāksmes daļā, kas galvenokārt būs aizņemta ar balsošanu. Lūdzu pārliecināties, ka jums ir balsošanas kartiņas, lai varēsim sākt balsot pirmais jautājums, kas būtu bijis jāskata, ir 11. punkts ieņēmuma un izdevuma tāme parlamentam. Tas ir atsaukts, respektīvi atlikts. Balsošana notiks 10. aprīlī. Tas jau tikā pārunāts koordinātoru vidū, prezidijas eh, panāks vienošanos eh, par tāmi un tad tālāk skatīsimies. Nākamais. 12. darbkārtības punkts - sarunas par DFS 2014-2020, gūtā pieredze un turpmākie pasākumi. Līdzreferenti ir Žans Luks Dehāns un Ivailo Kalfins. Mm, neviens no abiem nav šeit. Tad eh, cerams, ka es nekur nekļūdīšos. Simts grozījumi tika iesniegti, tā skaitā no ITRE un FEM komitejām, kā arī AFCO komiteju saskaņā ar 50. pāntu. Un tāpat Reģija Libija un Empo arī iesniedz savus atzinumus Tā tad ir balsojums ar 15 kompromisu grozījumiem, ko iesnieguši līdzreferenti. Ja mēs varētu ķerties klāt, vēlos tikai paskaidrot, ka mēs sāksim balsot vispirms par kompromisiem. Nevis eh, tā, kā būtu sākotnējā secība bijusi. Tas ir tādēļ, ka eh, daži grozījumi ir citā kārtībā, līdz ar to uh, Eh, ja mēs redzam, kur kompromiss ir pieņemts, tad mēs zinām, kas no citiem grozījumiem atkrīt un kas nē. Ja mēs panāksim vienošanos par kompromisiem, tad balsošana kopumā būs samērā īsa. Ķersimies klāt. Pirmais kompromiss. Referenti iesnieguši. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Otrais kompromiss par apsvērumu D, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kom trešais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss par otro punktu, kurš par, pret pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 5 par trešo punktu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Sastais kompromiss par ceturto punktu. Šeit ir balsojums par daļām, kur prasījuši zaļie par pirmo teikumu vispirms no kompromisā Kurš pār pirmo teikumu? Pret? Atturas? Pieņemts. Par atlikumu šajā punktā, atlikušo daļu, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Septītais kompromiss par piekto punktu, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk astotais kompromiss par astoto punktu, kurš par pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss par devīto punktu, kurš par pret atturas pieņemts. 9a kompromiss, jauns punkts, kurš par pret atturas pieņemts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 13. kompromiss uz 22. punktu balstīts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 23b punkts, kompromiss 14, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Labi, tad ejam tālāk uz pirmo grozījumu, par kuru jābalso, kas ir mutiskais e, grozījums no referenta, kur, kur tiek svītrots vārds strongly. 42. Kurš par šo mutisko grozījumu? Pret atturas pieņemts. 43. ir atsaukts. Vēl viens mutiskais grozījums 44, kur līdz likumdevēja tiek aizstāta ar likumdošanas iestādi, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 45. grozījums, jābalso par pirmo daļu, otrā daļa bija ietverta 7. kompromisā, kurš par pirmo daļu 45. grozījumā. Pret, atturas, pieņemts. 46. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 59. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Zaļie noraidīja pašu savu grozījumu. Ejam tālāk. Mutiskais grozījums par 63. Grēslas kundze. Motiskais e, grozījums saka, ka tiek aizstāts pēdējais teikums ar tekstu. Līdz ar to ir nepieciešams parlamentam turpināt e, izmantot iegūto pieredzi un visus līdzekļus, kas ir pieejami, lai stiprinātu ietekmi uh, un ievērotu laika grafiku sarunās ar padomi, lai padomi labāk ņemtu vērā Eiropas parlamenta arguments un nostāju. Kurš pār viņas grozījumu? Kurš pret? Atturas pieņemts. 65. ir ietverts, AFCO 4. 64. ir ietverts, 65. ar mutisko grozījumu no referentiem, kas saka, tādējādi traucējot, esot pretrunā līgumam parlamentā, prerogatīvai eh, koplēmuma procedūrā, it īpaši saistībā ar tiesībām iesniegt grozījums, kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. 66. kurš par, pret, atturas pieņemts. 68. mutiskais grozījums no sociāldemokrātiem. Nezinu, vai sociāldemokrāti vēlas kaut ko sacīt, es vienkārši nolasīšu. 15. punktā rakstīt it īpaši lauksaimniecībā, kohēzijas politikā un attiecībā uz EGF. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. Tālāk nākamais ir 71. kurš par pret atturas noraidīts. 72. kurš par pret atturas noraidīts. Tālāk AFCO 7 par dalīto kompetenci, kurš par pret atturas noraidīts atturas, pieņemts. Jan, jā, priekšsarētāji, jūs nepieteicat, bet attiecībā uz 87. tas bija um, mans grozījums. Manuprāt, tas nav ietverts kompromisā, kaut arī tiek akcēt. Līdz ar to man tas ir jāizniedz vēlreiz. Jūs to redzat balsošanas sarakstā. Lūdzu, es aicināšu balsot par to. Vai es varu precizēt? Es sapratu, ka daļa tiek pārcelt. Jā, es atvainojos, man tā man bija manā individuālajā balsošanas sarakstā. Manā sākotnējā 87. grūzē es aicināju šādu frāzi. Stingri uzskata, ka piecu gadu DFS cikls palīdzētu stiprināt demokrātisku leģitimitāti savādāk budžeta iemeslus, e, līdzekļus un varētu uzskatīt par priekšnosacījumu politiskām debatēm. Tas netika iekļauts kompromisā, līdz ar to es aicinātu balsot par to tagad. As... Jā, labi, par to mēs varam balsot kā par papildinājumu. Kurš par 87. grozījumu? Pret? Šeit, acim redzot, vajadzēs pārbaudīt elektroniski. Right, we need to vote on 86. Tātad balsojam par 87. kā papildinājumu par tā pirmo daļu. Un tad par, par 87. pirmo daļu. Lūdzu, balsojiet elektroniski.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 Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ejam tālāk, apsvērumi. Vispirms pirmais grozījums, Helga Tripel, balsojums par daļām. Trijās daļās ir sadalīts šis grozījums. Par pirmo daļu, kurš par? Pret? atturas noraidīts. Par otro daļu, kurš par pret atturas. Manuprāt, pieņemts, bet pārbaudīsim elektronu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tā ir vidusdaļa. Tā ir pieņemta. Un pēdējā trešā daļa, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Trešais grozījums, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Ceturtais, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Ejam tālāk. 11. grozījums, Helga Tripel, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 12. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk 14. Helga Tripel, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 15. Jans Mulders un Anna Jensen, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Afko 1, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Afko 2, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk atzinumi. Un šeit mums ir nepieciešams sākt ar horizontālu balsojumu, lai uh, izskatītu visus grozījumus eh, atzinumos, kas ir ārpus eh, ziņojuma, jo viņi skata atsevišķos programmas, nevis pašu ziņojumu būtību. Līdz ar to es aicināšu grupām balsot pret visiem grozījumiem, kas ir ārpus pašu ziņojumā dar, darbības joms. Tie, kas eh, ir pār to, ka balsosim pār individuāliem grozījumiem un tos, kas pret. Salvatore, tas pret, jā. Skaidrs, noraidīts. Tas nozīmē, ka visi grozījumi no citām komitejām attiecībā uz individuālajām programmām, nevis uz pašu ziņojumu, atkrīt šādu balsojumu rezultātu dēļ. Ejam tālāk pie MPL 2, kurš par pret atturas noraidīts. MPL 5 trijās daļās jābalso pa pirmo un trešo daļu Pirmā daļa MP5, kurš par pret atturas noraidīts. Trešā daļa, kurš par pret atturas noraidīts. Ejam tālāk. Ample 20, kurš par pret atturas noraidīts. Tālāk pēdējais grozījums, Libe 7, kurš par, pret, atturas, noraidīts un gala balsojums par ziņojumu, kā tas tika grozīts, tas ir elektronisks un sākam balsot. Vēl viens nav nobalsojis. Atcīmredzot, tas ir viss, ko varam dabūt. Labi, beidzam balsot. 25 pār, pieņemts. Paldies, ka palīdzējāt eh, samērā veikli tikām tam cauri. Tas man radīja bažas visu dienu. Varam ātri pāriet pie nākamā. Divi transferi. Pirmais transfers pārnese, respektīvi Anna Jensen, 660 miljonu eiro pārnešu, 0204 lēmums. Tātad eh, kopienas zivsaimniecības jomā. Jūs vēlat kaut ko sacīt? Jā, manuprāt, šeit ir pilnīgi skaidrs ka vienošanās ir panākta un ir jāpārnes e, nepieciešamie līdzekļi. Mums vajadzētu atbalstīt. Labi, varbūt tad balsojam par šo līdzekļu pārnes, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Vēl viena līdzekļu pārnes attiecībā uz 65 tūkstoši eiro pārnes. Monika varbūt var paskaidrot, mēs mēs balsojam. Jā, godātie kolēģi, runa ir par 65 tūkstoši, runa par parlamenta darbinieku, kurš iet eh, priekšlaicīgi pensijā. Un ir jāpārvieto attiecīgie līdzekļi no vienas pozīcijas uz pozīciju, kas saistīta ar uh, amatpersonu pensionēšanos. Vai man otrā arī uzreiz paskaidrot? jā, vēl viens ir par revīzijas palātu, kas uh, vēlas līdzekļu pārvietošanu. Tas tiek izņemts no arhivēšanas, ražošanas un tiek pārlikts uz citu sadaļu par ekspertu piesaistīšanu, it īpaši attiecībā uz projektu īstenošanu, kas sākotnēji nebija plānots un tagad tam ir nepieciešama līdzekļi. Labi. Pirmais balsojums tad ir par pārvietojumu no algām uz pensiju daļu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrs balsojums ir par EPL paziņojumu. Monika, jā, Monika paskaidroja. Vai par to ir jābalso? Es atvainojos, saka priekšsarēs, ir vēl viens balsojums pirms tam, vispirms eh, par revīzijas palātu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts? Un tad nākamais balsojums ir par sarunu uh, situāciju attiecībā uz investīciju fondu. Uh, un man kolēģi jūs painformēs. Sí, muchas gracias. Simplemente daros. Paldies. Mēs ar koordinatoriem pagājušajā nedēļā vienojamies un esam vienojušies ar padomu, lai palielinātu investīciju fonda kapitālu, lai varētu nodrošināt labāk palīdz MBU, lai tās varētu labāk pārdzīvot krīzi, lai varētu īstenot savus projektus, un mums bija nelielas domstarpības ar padomi, kā rēķināt izturēties pret dividendēm, kas varētu rasties no šo fondu izmantošanas, un tā kā vienošanos nepanācām, tad izlēmām atstāt atsevišķai skatīšanai dividendes, ko mē, par kurām mēs izlēmtu tuvā nākotnē. Šāds lēmums ir tāpēc, ka mums ir steidzami jāpieņem ziņojums, ja, ja tas Eh, nevar pieņemt eh, tikt aprīlī, tad mēs nevaram palielināt šo kapitālu un ne parlaments, ne padomu par to nebūs izteikušies. Tādējādi esam vienojušies attiecīgo dividenžu jautājumu neskatīt uzreiz, bet darīt to tuvākā nākotnē. kā, ko tad mēs darīsim ar dividendiem no investīciju fonda. Par to mēs vienojāmies koordinatoru sanāksmē. Is there anyone else who wants to comment on? Vai vēl kāds eh, grib eh, ko komentēt? Ja nē, tad mēs varam ķerties pie balsošanas. Tātad elektroniski balsojam, sākam balsot, kas par? Kas pret? Tā tad beidzam balsot. 26 pār 2 pret. Ir vēl viens jautājums. Tas saistīts ar mutisko jautājumu, par ko tika runāts šorīt. Anna, vai tu gribētu paskaidrot, par ko tur bija runa šajā mutiskajā jautājumā? Ida? Okay, Ida will uh, explain exactly what the issue was that was raised this morning. Sí, bueno, en realidad ya es un tema que hemos tratado. Šo tēmātu skatījām komitejā, kā zināsiet. Mūs apziņoja par uh, maksājumiem, kas paredzēti humanai palīdzībai, ārpolitikas kategorijā, un eh, jūs zināsiet, ka mums ir problēma ar maksājumiem budžetā visās jomās. Domāju, ka pēdējā budžeta komiteja sanāksmē mums bija uzklausīšana ar budžeta komisāru un attīstības komisāru, bet mēs uzskatījām, ka šis temats ir pietiekami svarīgs mēs gribējām vēlreiz šo tēmatu iekļaut 4. kategorijā un it īpaši humanās palīdzības iedaļā. Un mēs gribētu aicināt apstiprināt to plenārsēdē. Ok. Labi. Koordinātoru sanāksmē mēs uh, veicām nelielu korekciju šai jautājumā. Mēs gribam izņemt atsaucu uz CFSP un uh, gribam pievienot uh, atsauci uz Ukrainu. Un tad mēs varētu atbalstīt šo, šo da, uh, jautājumu. Jā. Es, mēs Artonkungam vārds. Ik zou graag uh, aan willen geven dat uh, deze vraag wel gesteld wordt on behalf of the Committee on Budgets, maar niet namens mij als lid van. Jā, paldies. Eh, Budžeta komiteja vārdā tas tika lemts, bet manā vārdā noteikti nē. Okay, your, your request is duly noted and... Labi, jūsu lūgums tiek piefiksēts, ņemam to vērā. Tikai par Ukrainas eh, pievienošanu. Vai par to bija panākt vienošanās koordinātoru sanāksmē vakar? Jā, cik es sapratu, tā bija. Un man šķiet, ka jā, mēs vienojāmies. Vienkārši tikai jāpārbauda, jānonāk pie konkrēta formulējuma. Labi, tad balsosim par šo jautājumu. Tātad tas būs komitejas jautājums. Un uh, tātad uh, ar tām izmaiņām, par kurām panākt vienošanās koordinātoru sanāksmē. Vai mums jābalso elektroniski? Nē, acīm redzot. Tā tad ar rokām. Kurš pār? Kas par šo mucko jautājumu? Kas pret? Atturas. Pieņemts. Paldies. Pārējām pie ēkām. Vai mums ir jābalso par šo? Monika? Us... Monika, vai jūs gribētu mums pastāstīt, vai jūs gribat, lai mēs balsojam par šo vai ne? Jā, man ir šeit dažas lietas sakāms. Vispirms mūsu ļoti iemīļotā Eiropas banku iestāde. Pretēji iepriekšējam priekšlikumam šis pat ir labs un pieņemams. Ir radies iespējas, ka šī iestāde ir īpaši centusies un neskaroties uz atrašanās vietu Londonā, tomēr ir spējusi pieturēties Eh, pie eh, tādiem nosacījumiem, kas neliek mums raudāt izmisumā, respektīvi ir jaunā ēka atrasta eh, eba, jo viņu pastāvīgai darbībai ir nepieciešama sava ēka, un tieši tādēļ ir izvēlēta un noīrēta Kranasoja viens ēka, vairāk kā 4000 kvadrātmetru kopumā, 2500 ir eh, kvadrātmetri biroja telpām tieši. Pusē no termiņa ir iespējams laust līgumu 9 eh, mēnešu iepriekš. Ar decembru šogad tas sāktos un īra ilgtu līdz 26. gada 1. decembrim. Jau aprīlī vēlētos viņi slēgt līgumus un ar māju sākt aprīkot telpas. Iemesls tas, ka EBA ievērojami aug. Šeit ir atšķirīgi skaitļi no komisijas un paša EBA attiecībā uz to, cik personāls tieši būs vajadzīgs, bet paņemot zemāko skaitļus no komisijas puses, tad attiecībā uz kvadrātmetriem joprojām vidējais eh, skaitlis, ko izmanto arī pat komiteja, būtu eh, nepietiekams līdz ar to. Pat pie zemē, eh, zemākā skaitļa 31 kvadrātmetrs uz vienu darbinieku, kas, protams, ietver ne tikai biroja tēlus, bet arī labierīcības un vispārējo, tas ir pieņemams. Izmaksas ir šādas. Uh, izmaksas igadējās parasti būtu 2,8 miljoni, bet mums ir trīs gadi bez īres maksas, līdz ar to 12 gadi kopumā. Mēs ietaupam 5,6 miljonus, kopējie skaita 19,8 miljoni, izmaksas uz kvadrātmetru 388 kvadrāt, eiro par kvadrātmetru, ja mēs pieskaitam aprīkošanu, tad ir 503 eiro uz kvadrātmetru, ja pieliek vēl citas nelielas izmaksas, kas ir nepieciešams, joprojām mēs atrodamies zem 600 eiro par kvadrātmetru, kas priekš Londonas ir pat izdevīgi. Mēs labi zinām, ka Londona ir ļoti dārga pilsēta, un šādu iemeslu dēļ neko lētu mēs arī no īrēt nevarētu sagaidīt. Tā kā šī ēka izceļas ar to, ka tā ir tuvu lidostai. Tas ir nav luksus ēka, bet ļoti laba ēka, laba funkcionalitāte un arī vides aspekti ir ņemti vērā. Un pie, nodrošina arī pietiekam elastību, ka ir nepieciešams uh, gan uh, palielināt eh, īrējamo telpu, gan samazināt. Viena lieta, ko es tomēr vēlos kritizēt, uh, ir CBRE konsultācijas, tur ir 570 tūkstoši. Gan Digimar, gan EBA vajadzētu paskatīties, lai izmaksas konsultantiem un juristiem ne, veidotu tik milzīgas summas, kā to banka pasaulē ir pieņemts. Mēs esam pieraduši tomēr pie zemākām izmaksām un samaksāt 570 tūkstoši eiro plus vēl 53 tūkstošiem eiro juristu konsultācijas, nu tas ir pārāk daudz. Tas īstenībā nav pieņemami. Es vēlos, lai tas tiktu ierakstīts protokolā. Ja nu vēlreiz kaut kas tāds būs redzams, ka vairāk kā 600 tūkstoši eiro tiek par juridiskām konsultācijām maksāt, un tā ir milzīga summa. Bet Digimārks savādāk ir ticis ar visu labi, ticis gaļā un CBRE, kas uh, skar šo problēmu. Pagājušais mēs arī norādījām, savu viedokli, mēs rakstiski informējām CBRE kritizējām viņus. Līdz ar to tur nav nepieciešams vēlreiz darīt, mēs to esam jau darījuši. Līdz ar to no savas puses es varētu teikt, ka mēs šobrīd šam, šai ēkai varam piekrist. Jo ņemot vērā, kādas ir iespējas Londonā, tas ir pietiekami adekvāti, izmaksas ir atbilstošas. Okay, I have, uh, Mrs. Vārds kolēģi, es gribētu izteikties. Paldies! Paldies referentei par uh, ļoti detalizēto informāciju par EBA. Mums ar šo aģentūru agrāk bija problēmas, un ja budžeta komiteja darbojas sistemātiski un ir piecietami pacietīgi, tad, tad droši vien tai būs iespēja pierunāt, pārliecināt aģentūras, izmantot to līdzekļus efektīvi. Uh, man ir prieks, ka darbs un tie centieni, ko esam ieguldījuši, šajā jautājumā ir devuši labu rezultātu, un es ceru, ka arī citi mācīsies no šī gadījuma un uh, sapratīs, ka nav iespējams vienkārši apiet budžeta komiteju un domāt, ka viss būs kārtībā. Tātad paldies referentei, jo uh, tur, tur ir daudz darbs ieguldīts. Paldies! Okay, so, uh, Tā tad mums ir jābalso neizteikt atzinumu šajā jautājumā. Tā es pareizi saprotu, Monika? Tad es gribētu lūgt kolēģis balsot par to, ka mēs neizsakam atzinumu. Tātad, kas ir par to, ka mēs neizsakam atzinumu par EBA? Pret, atturas, man šķiet, ka pieņemts. par Eiropas nāmu vai kaut kas cits vēl ir, saka priekšsādātājs. Nu, man nekas neatliek kā kaut ko sacīt tomēr. Šeit ir pa, runa par Eiropas nāmu. Berlīnē mēs īrēsim iepriekšējās telpas, vairāk kā 3000 kvadrātmetru, no tām vairāk kā 1000 kvadrātmetru ir eh, parlamentam, pārējais komisijai. Tur ir jautājums, kas radīs arī diskusijas līdz šim, bet varu ar zinām pārliecību teikt, ka ja mēs kā parlaments vēlamies, lai mūs uztver no, nopietni, tad mēs nevaram ar vecām brošūrām viens kredīt apkārt. Mums ir jābūt arī spējīgiem kaut ko piedāvāt cilvēkiem un uh, paskaidrot un rādīt cilvēkiem, ko mēs darām kā Eiropas parlaments, un tāpēc 317 kvadrātmetri varētu tikt izmantoti papildus eh, noīrēšanai, lai varētu izrādīt video materiālus, modernus mēdījus izmantotu, gada maksa pagarināšana 1,7 eh, miljonus vairāk kā 400 kvadrātme, eh, eiro par kvadrātmetru. Berlīna centrs, protams, nav nekas lēts, bet mēs zinām, ka komisija piedalās telpu nomā. Eiropas parlamentam 32,8% un pārējo apmaksā komisija, plus izmaksas par jauno telpas daļu. Līdz ar to mūsu kopējās izmaksas uz vairāk kā 789 tūkstoši, nu nepilnā 800 tūkstoši eiro, bet 2,8 eh, miljonu eiro izīrētājs iegulda pašā infrastruktūrā, veidojot eh, energoresursu taupīšanas instalācijas, kas mums, protams, nākotnē palīdzēs. Es ierosinātu atbalstīt šo projektu. Tātad jūs ierosinat atzinumu vai vienkārši apstiprināt ar balsojumu šeit? No opinion. No. Tātad bez atzinuma. Tātad neizstrādāt atzinumu. Vai mums ir jābalso? Labi, tātad vai esam visi par to, ka neizstrādājam atzinumu šai sakarībā, kas pār šādu nostāju pret atturas pieņemts. Un kopīgais pētniecības centrs. Jā, nu šeit parasti mums viss ir pozitīvi, jo tā ir viena no efektīvākajām iestādēm, kas ļoti labi tiek galā ar ēku jautājumiem, pat ja eh, nevienmēr ir viegli atracināt viņu prasības. Šajā gadījumā mums ir runa par to, ka ir spēkā jauni noteikumi attiecībā uz to, kādā veidā preču nodošana, pieņemšanas kontrole, un citi jautājumi, kas, saistībā, kas ir saistīti ar kodolmateriāliem. Nodošanas ēka un persona iekļūšanas ēka bija viena un tā pati, un tas vairs nav atļauts, līdz ar to ir nepieciešama atsevišķa ēka. Ņemot vērā arī, kāda stāvokli ir vecās ēkas, tad tas arī tiešām bija nepieciešams. Esmu pati redzējis, tas izskatās diezgan briesmīgi. Uh, Šādi iemesli dēļ, un lai stiprinātu arī drošību, nākotnē būs ēka, kur iet cauri personāls, tiks nodalīt no ēkas, kur tiek strādāts ar materiāliem. Tātad 643 kvadrātmetri ēka, kur cilvēki tiks izvietoti, un būs atsevišķi ēkta tad darbam ar materiāliem. Un ir nepieciešams palielināt arī drošības aspektus. Izmaksas šim spārnam 2,365 miljoni un 2,37 miljoni. Tāpat tehniskais plānojums, sagatavošanas darbi 1,6 miljoni tehniskajam aprīkojumam, drošības pasākumiem, kopējās izmaksas veido aptuveni 5,6 miljonus papildus izmaksas un budžetā ir arī rezerves neplātām izmaksām 327 tūkstoši finansēšana tiek veikti no iestādes budžeta Un Šveice, kā dalība valsts šajā projektā, arī sniedz savu daļu. Līdz ar to problēmu nav. Viņi dara tieši to, ko viņi mums jau sen ziņoja. Thank you, Monika. So no... Paldies, Monika. Tātad atkal bez atzinuma. Vai kāds iebilst? Neiebilst. Labi. Ar to mēs noslēdzam balsošanas uh, laiku un pāriem pie pēdējiem diviem darbkārtības jautājumiem. Un pirmais no tiem ir sastais budžeta grozījums numur viens. Mums nav 12 nedēļas bijuši nekāda budžeta grozījumi. Anna Jensen, vai jūs gribētu sākt par šo? What point was it? Kurš punkts tas bija, jautāja Jensens kundze? Pardon? Ah, okay, okay. Item 6 on the agenda. jā, jā. Sastais darba kārtības punkts, saka priekšsēdētājs. Tātad budžeta grozījums numur viens ir uh, vienkārši jautājums, jo tas izriet no vienošanās par pētniecības programmām, un tur vienkārši līdzekļi tiek uh, iekļauti attiecīgās uh, budžeta pozīcijās, par ko esam vienojušies, bet mums ir uh, grozījums no Rūpniecības komitejas, jo tur ir viena no budžeta pozīcijām, par kurām, uh, kur komisija nebija paredzējusi konkrēts līdzekļus, un uh, Rūpniecības komiteja nolēma iekļaut šo grozījumu, lai nodrošinātu, ka tur tomēr ir paredzēts nepieciešamais finansējums uh, konkrētu programmu izpildē. Komisija principā piekrīt, bet lieta ir tāda, ka šis eh, grozījums būs jāpārunā trialogā 2. aprīlī, un tad mēs ierosināsim atlikt balsojumu par budžeta grozījumu līdz 10. aprīlim. Uh, Tātad pēc tam, kad būsim to pārnājuši ar padomu, tad mēs zināsim, kā rīkoties tālāk. Un tāpēc es domāju, mums vienkārši vajadzētu atbalstīt šo budžeta grozījumu numur viens. Es ceru, ka tur neradīsies nekādas nesaprašanās un pretrunas starp komisiju un parlamentu, bet vienkārši mēs gribam būt droši, ka ir paredzēts pilns finansējums programmām, ka tās var darboties kā paredzēts. Paldies! Paldies, es gribēju izmantot iespēju uzdot jautājumu komiteju. Nezinu, vai informācija ir saņemta, jo pēc vienošanās ar padomi Eiropas Savienības devums būs 100, 170 miljārdi, miljoni eiro. Un šķiet, ka otrs skaitlis ir divi miljoni, kas ir starpība. Un šī, šo jautājumu varētu atrisināt trilogā. Man šķiet, ka ir divi ar pus miljonu eiro, kas atšķirās, un to varētu atrisināt, bet ja ir jāiesniedz ja grozījums E, korektīvajam budžetam, tad to varēs atrisināt trilogā. Vai komisija varētu komentēt? Tātad par šiem diviem jautājumiem, kas tika minēti par budžeta grozījumu numur viens. Te ir e, nomenklatūras izmaiņu apvārsnes 2020, kas atspoguļo vienošanos par juridisko pamatu, un otrs, tas bija nu pat minētais, uh, par dažādiem vai finansējuma avota izmaiņa palielinot Eiropas investīciju fonda kapitālu. Par pirmo, par apvārsnes 2020. Budžeta grozījums atspoguļo jauno nomenklatūru, tā tad nekāda līdzekļi nav šobrīd pārcelti, lai nepadarītu šo jautājumu pretrunīgu, bet jaunā struktūru, to ir ierosinājusi komisija, un komisija varēs pārskaitīt nepieciešamos līdzekļus ar iekšēju pārvadumu, iekšēju pārvadumu formātā, tad nebūs nekādas nesaprašanās ar parlamentu. Bet te varbūt ir laba iespēja un vajadzētu to izmantot. Būtu labi šo jautājumu steidzami apstiprināt, vēl vēlams pašreizajā parlamenta sasaukumā un tad apstiprināt apsti, aprīt plenārsēdē. Ja ir kaut kādas izmaiņas attiecībā uz komisijas priekšlikumu, tad par to vajadzētu vienoties uh, iepriekš, tātad komisijam parlamentam, lai pastāv vienošanās par veicamo grozījumu un tad tas var iziet attiecīgi apstiprinājumu plenāru sēdē aprīlī. Tas pats attiecas uz Eiropas investīciju fonda kapitāla palielināšanu. Komisija neparedz grozīt priekšlikumu. Jā, dividendes eh, pagaidām netiks iekļautas. Tā tas ir. Bet varētu būt panākt sākotnējā summa. Varbūt, jā, vēlāk, varbūt vēlāk šīs dividendes tiks tomēr pieskaitīts klāt. Komisijas pozīcija ir pagaidām negrozīt budžeta projektu. Tātad budžeta struktūra saglabājas, ir summa un vairums līdzekļu tur ir. Mēs, protams, šobrīd nevaram izslēgt, ka jā, būs iespējams līdz gada beigām uh, ja būs kaut kādi vēl citi resursi pieejami līdz gada beigām, tad komisija prasīs pārcelt saistību apropriācijas, maksājuma apropriācijas, lai panāktu to summu, kas bija sākotnēji paredzēta, iekļaujot arī dividendus 2014. gadā, un ja nē, tad arī ir iespējams veikt korekciju četru gadu periodu laikā, kāda Eiropas investīcija fonda kapitāla palielinājums ir veicams. Tātad gribētu norādīt uz divām lietām. Vajadzētu ievērot laika grafiku, paturēt to prātā, lai mēs varētu šos uh, budžeta grozījumus 2014. gadu budžetā reāli veikt un apstiprināt. Labi, paldies, ar priekšādātājs referents, uh, vai tur nekāda iebilduma nav? Tātad, cerams, varēsim šo jautājumu pabeigt un izstīt līdz parlamenta sasaukuma beigām. Jā, Jensens kundze saka, tās, tas tiešām būtu labi. Ar šādu domu arī virzīt jautājumu trialogā un pārnāt jautājumu padomē 25. martā. Viss būs gatavs balsošanai 10. aprīlī un tad mēs varētu balsot aprīļa otrajā plenāra sēdē. Es domāju, ka tas viss ir izdarāms. Un kā jau nu, pat komisija teica, te nav jautājums pēc būtības, vienkārši par to, kā to izdarīt. Paldies, priekšādātājs saka, ar to mēs noslēdzam sesto darba kārtības jautājumu, un pēdējais ir piektais. Tas ir darba dokuments par izmēģinājumu projektiem sagatavošanas pasākumiem 2014. un 2015. gada budžetā. Anna Jensena un ir viena no referentēm. Bueno, muchas gracias. Paldies. Ir tradicionāli prezentē darba dokumentu par eh, pilotu projektiem un sagatavošanās darbībām, un es pieturēšos pie e, iepriekšējās līnijas skaidrojot, cik svarīgi ir pilotu projekti un sagatavošanās darbības. Mērķi, ko mēs vēlamies panākt ar šiem no parlamentu un arī no padomis puses un grafikus kas, un termiņus, kas ir mazliet īpaši šajā gadījumā, jo mūsu priekšā ir vēlēšanas, tāpēc eh, mēs esam paredzējuši visai eh, gan knapi divus termiņus, lai deputāti varētu paspēties sniegt savus priekšlikumus lai gan tikai divas dienas tam būs atvēlēts. Šis šajā darba dokumentā ir iekļauts pirmais starpposma ziņojums no komisijas puses par pilotprojektiem un sagatavošanās darbībām, kas ir apstiprināts eh, budžetam 2014. gadā, kur eh, kompetentāka būs eh, budžeta referente. Uh, un pratīs to izdarīt labāk nekā es. Paldies! Vārds uh, Anna Jensenai. Jā, šķiet, ka ar mums visiem droši vien ir kontaktējušies cilvēki, kurus ļoti interesē mm, šis uh, grafiks attiecībā uz izmēģinājumu projektiem un sagatavošanās darbībām. Jā, jautājums tiešām ir īpašs. Domāju, ka izmēģinājumu projektu un sagatavošanās pasākumu saraksts parāda, ka procedūra, kas mums ir parasti normāli gadu garumā, ir ļoti laba, jo esam redzējuši, ka no 66 projektiem 60 ir uz pareizā ceļa. Tad visas tās cīņas, kas agrāk mums bija, tās vairs nav vajadzīgas, jo jau saulēcīgi ir bijis laiks deputātiem un komisijai pārunāt to, kā darboties tālāk, ko var izdarīt, ko nevar izdarīt. Un dažkārt ir tā, ka kaut kādam pasākumam ir jau juridiskais pamats un Tāda arī bija komisijas argumentācija attiecībā uz dažiem no šiem izmēģinājumu projektiem. ka viņi neuzskata, ka tos būtu jāīsteno kā izmēģinājumu projektus, bet tiek ierosināts līdzekļus pārcelt no izmēģinājumu projektu pozīcijas uz uh, sākotnējo, uh, uz pozīciju ar sākotnējo juridisko pamatu piemēram, vienā no izmēģinājuma projektiem par uh, ritošo sastāvu. Tas ir Shift to Rail iniciatīvā, un tur ir inovācija elements, un tas jau ir iekļauts esošajā iniciatīvā Tātad viņi grib ierosināt šo naudas pārcelšanu uz apvārsnes 2020 budžeta pozīciju. Nu, tas ir viens no piemēriem, ir vēl vairāk citi piemēri, bet uh, tas ir galvenokārt tas iemesls, kāpēc mums ir vairāki projekti. kuri šķiet tiks izpildīti, bet Eh, kaut kādā citā kontekstā, negluži kā izmēģinājuma projekti vai sagatavošanās pasākumi. Un tas ļoti lielā mērā saskana ar to, ko komisija teica pirms mēs balsojām par budžetu. Un dažkārt mēs sakam, ka mēs esam budžeta lēmēja institūcija un mēs lemjam, un tas nebūs, tā nebūs komisija, kas izlems. Uh, Un ir deputāti, kur ir, tā teikt, stāvējuši pie šo izmēģinājumu projektu šūpuļu, un ja viņiem ir kaut kādas pretrunas eh, vai viedokļu nesaskaņas, tad viņi, protams, ka var griezties pie attiecīgā ģenerāla direktorāta un var mm, šīs diskusijas uzsākt un jautāt, kāpēc, kāpēc tas tā ir. Nu, tā tad, lai nodrošinātu, ka šie projekti tiek īstenoti. Bet kopumā gribētu teikt, ka standārta procedūra ir demonst, nodemonstrējis, ka tā ir laba, atbilstoša, un tas nozīmē, ka mēs nodrošinām labāku īstenošanu nekā tas bija izmēģinājuma projektiem un sagatavošanās pasākumiem. Un mēs redzam, ka tik tiešām te parādās tādas patiesi jaunas idejas, kuras tiešām nav iespējams finansēt no uh, budžeta pozīcijām ar uh, juridisko pamatu. Tas nozīmē, ka mums šogad nepieciešama zināma disciplīna. Tas ir gan vecais parlaments, tātad pašreizējais, kurš var nākt klajā ar kādiem priekšlikumiem, un komisija tad to var izskatīt, bet, protams, mums ir jāpārdomā, un arī komisijai varbūt jāpadomā, kā rīkoties. Uh, kad jaunie deputāti varbūt nāks klajā ar kādām idejām un cerams, ka būs kādas idejas un varbūt komisija tad varētu ātri izvērtēt to, kas būtu darams un kas nav iespējams. Jo ir ļoti žēl, ka tiek ieguldīts liels darbs, tiek izstrādāts projekts un pēc tam tālāk nekas nenotiek. Tātad tas būtībā bija tas, ko es gribēju teikt, bet kā es teicu, viss ir uz tādiem labiem uh, pamatiem un uz pareizā ceļa. Paldies! Uh, ar referentēm neviens cits nav atsaimnozot pieteicies runāt, vai varam pāriet pie citiem jautājumiem. Ja citu jautājumu nav, tad mēs uh, slēdzam šo sēdi. Paldies! <coughs> I wasn't too bad. <laughs>